Now... Dārgie kolēģi, sākam balsot. Tātad um, sēdieties lūdzu un sagatavojieties balsošanai. Pirmais dokuments, par ko balsosim, ir Sekierska kunga.